Nuņo Melonam no Portugāles. Viņš vēlas nākt klajā ar personisku paziņojumu. Melo Vai Melo kungs ir zālē? Uh, no, he's not there at the moment. No. Okay, so let's proceed with the voting and. Uh... Melankungs nav zālē, tad sāksim balsot. Es runāšu poliski. Godātie kolēģi, jūs esat saņēmuši vakardienas sēžu protokolus. Vai jums ir kādi komentāri par tiem? Ja komentāru nav, tad uzskatīsim protokolu par pieņemtu un sāksim balsot.